So, we have five minutes left. Mums ir palikušas 5 minūtes, vienos mums ir jābeidz 12. darbkārtības punkts, pēdējais darbkārtības punkts, un šis ir um, jautājums par nolīgumu starp uh, Eiropas Savienību un apvienoto karalistu par apvienotās karalistas izstāšanos no Eiropas Savienības un atomenerģētikas kopienas. Un rakstiskā procedūras notika 10. janvārī. Jūs esat saņēmuši dokumentus. Konstitucionālā komiteja ieteica dot parlamentam atbalstīt šo nolīgumu Nu, mūsu vairāk interesēs 127, 128, 156 punkti. AFCO balsoja par e, ieteikumu atbalstīt un es tiku informēts šodien, ka būs viens mutiskais grozījums no Reņu grupas par pirmo punktu atzinumā, kur mēs iekļautu vārdus with regret ar nožēlu. Un uh, es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt riņu grupas uh, šo te ieteikumu, jo gal galā mēs visi to uh, šim procesam pieejam ar nožēlu. Un Fon Bīsels kundze, jūs vēlēties izteikties? Jā, es vēlējos nedaudz atsaukties uz diskusijām, kuras mums bija mūsu grupā un kādēļ mums ir tik grūti uh, kā apvienotās karalīstes deputātiem atbalstīt uh, šo te vēstuli pat ar, uh, vai šo atzinumu pat ar šiem te pievienotiem vārdiem with regret, ar nožēlu. Mēs savā delegācijā par to runājām, uh, un tāds, tādu viedokli ir pauguši daudzi apvienotās karalistas deputāti. Uh, un mūsuprāt, mūsu uh, valdība negatavojas atbalstīt nevienu no uh, eh, Giverhorštāta ieteikumiem, un, un tāpēc mums eh, šķiet ļoti grūti balsot par kaut ko, uh, kas ir saistīts ar lēmumu pieņemšanu nākošajā nedēļā, es saprotu, ka konkrētie grozījumi vai rekomendācijas īpaši attiecībā uz āriem attiecībām ir ļoti svarīgi. Tas ir labs papildinājums, bet es nevaru balsot ne par ko tādu, kam ir sakars ar izstāšanos, eh, kas, manuprāt, ir eh, ne tikai jāuztver nožēla, bet ir absolūta katastrofa. Paldies, saka Gīlas kundze. Es eh, varu tikai piekrist tam, ko mēs tikko dzirdējām eh, attiecībā uz eh, izstāšanās nolīgumu. Un no, nekāda vienošanās vēl nav panākta, mm, ja mēs raugāmies diskusijām, kas mums jau bijis iepriekš, bet es gribēju paskaidrojumu no jums un no referenta. Uh, Kāds tad būs scenārijs nākotnē? Kā jūs saskatāt iesaistīšanos? Jūs runājat par CFTP un, un tā tālāk, bet kā tas viss attīstīsies attiecībā uz sadarbību drošības jomā un tam līdzīgi? Es tiešām gribētu uh, redzēt kaut ko konkrētāku, nevis eh, nu, kaut ko tādu, kas pašlaik ir nu, tā pusvārdos pateikts. Es domāju, ka arī apvienotās karalists eh, delegācija arī droši vien, ka nemaz nebalsos par šo nolīgumu. Paldies, Gils kundze! Havard kungs, jā, paldies, gribu teikt, ka es atbalstu mutisko grozījumu pievienot vārdus with regret, un, eh, un, un, un, un priekšsēdētājs vēl atzīmē, ka vajadz būtu būt labāk, ja būtu with deep regret, jo eh, priekšsēdētājs atzīmēja, ka tas nāk par sliktu gan eh, Lielbritānijai, gan visai Eiropai, bet kas attiecas uz sadarbību drošības un aizsardzības jomā, tas, protams, ir ļoti svarīgi bet eh, vīskundze es gribu teikt, ka šis te uh, uh, nolīgums ir ļoti slikts un tas uh, visai vāji aizsargās Eiropas Savienības pilsoņus. No uh, Ziemeļīrijā uh, pastāvēs tādi nosacījumi, kas gal galā var novest pie cietās robežas izveidas un apdraudēs drošību un uh, stabilitāti šajā reģionā un netiks izveidoti vienlīdzīgi eh, nosacījumi darbībai kopējā tirgū, kas vārdos ir apliecināti, bet neuzliek nekādus uh, pienākumus. Un arī veselības un drošības eh, standarti tiks apdraudēti gan pašā Lielbritānijā, gan uh, vienotajā tirgū. Un, uh, Gal galā šie te uh, eh, trampiskie nolīgumi, kas eh, vēl tiks noslēgti, ļoti slikti atsauksies eh, gan uz Lielbritāniju, gan īriju, gan Eiropu kopumā. Paldies, vai vēl kāds vēlētos izteikties? Ja nē, tad pēcpusdienā mums ir balsojums un divas lietas par kalendāro grafiku grafiku vai par laikiem, kā tas notiks. Nākošai fāzei eh, padome eh, pieņems attiecīgo eh, dokumentu par mandātu, 5. februārī padomu to apstiprinās, un kā parlaments mēs pieņemsim rezolūciju Strasbūras plenārsēdē, šķiet, ka 12. 13. februārī. kur mēs um, rīkosimies saskaņā ar vadlīnijām, ņemot vērā arī tikšanās. We are a bit now under time pressure since the UK government uh, is not interested in prolonging the transition period. Tiemžēl uh, uh, tulkojums uh, vairs nebūs pieņemams. Tulki beidz savu darbu. Time frame